komiteja 12. jūlijā ir eh, pārbaudījusi Džona Flaka uh, eh, lietu un uh, aicina apstiprināt viņu mandātu 28. jūnijā 17. gadā. 7. septembra sēdē ir pārbaudīts pilnvaras Andrē Līsen, Leševalie kundzei, Marija Piervjē, Vaidhānu un Džona Hovardu kungu.